ceru uz plašu atbalstu Eiropas parlamenta balsošanā, lai mēs varētu uzsākt sarunas ar padomu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šo punktu darba kārtībā. Balsojums notiks pulksten 12. Tagad jautājums, kuriem jāatbilda mutiski un jautājums par ekspertu grupu programmas pārskatīšanu, līdzsvarotu pārstāvību un pāredzamību. Ir ticis uzdots motisks jautājums un došu vārdu Jungkungam. Paldies, priekšstādātāji kungs! Pagājušā gada beigās eh, komisija ir saskaņojusi savus noteikumus attiecībā uz ekspertu grupām. Es ar komisijas pārstāvjiem esmu vedis neoficiālas sarunas, tomēr ir visai dīvaini, ka Eiropas parlaments gandrīz netika iesaistīts šajās sarunās. Komisijai vajadzēja konsultēties ar Eiropas parlamentu, vai komisārs var apstiprināt, ka nākotnē šis dialogs tiks eh, padziļināts un izkopts pirms pieņemt tādus uh, galīgus lēmumus. Pēdējo nedēļu laikā es sazinājos ar dažādām pilsoniskajām organizācijām. Diemžēl tās arī uh, nav pārliecināts par to, ka ekspertu grupas nākotnē varēs baudīt sev pienākošās tiesības un varēs saņemt pietiekam daudz informācijas no institūcijām. Tad, kad es darbojos kādā organizācijā pagātnē, es arī negūju pārāk labu pieredzi šajā jomā. Komisijai vajadzētu izveidot vienu tīmekļa vietni, kurā būtu visa informācija par uh, uzklausīšanas procedūrām un visām darbojošamies ekspertu grupām visas uh, pilsoniskās sabiedriskās organizācijas uh, strādā nenogurstoši, ir daudz ārotbiedrību un organizāciju, kas pārstāv MVU, un, protams, pretēji lieliem uzņēmumiem šīs organizācijas citreiz cīnās arī ar finansiālām grūtībām, bet tās pārstāv pilsoņus, patērētājus un arī tās organizācijas, kas atrodas ārpus Briseles, bieži vien netiek iesaistīts kopīgajā darbā. Komisijai savā tīmekļa vietnē ir eh, skaidri un gaiši jānorāda, ka šiem cilvēkiem tiek atlīdzināts uzturēšanās izmaksas, ceļa izmaksas, eh, tad, ja viņi ierodas uz Briseles dažādiem pasākumiem. Un jāņem vērā ka ne visi komisijas darbinieki sniedz pietiekam daudz informācijas par šādu atlīdzību ja šādi cilvēki ierodas Briselē, lai piedalītos ekspertu grupas sanāksmē, viņiem ir jāatlīdzina ceļojuma izmaksas. Uh, Un ir e, daudzas e, organizācijas, kam ir ļoti cieši jāsadarbojas ar ekspertu grupām. Komisāra kungs, jums ir e, jāuzliek konkrētas saistības atbilstošajām ģenerāla direkcijām. Un komisijas mājas lapā ir norādīts, ka Greenpeace piedalās tehnoloģiju platformā, kas veltīta bioloģisko atkritumu pārstrādēji. Es vēlējos Eh, pavaicāt vairāk eh, informācijas par šo jautājumu, jo Greenpeace piedalīšanās šajā platformā tika noraidīta. Paldies, un tagad uz divām minūtēm Kašmana kungs lūdzu. Thank you, President. Uh, Commissioner, welcome. Godētais priekšsēdētāji komisāri kungs laipni lūgti politikā, kur nevienam neinteresē, kādā veidā komisija darbojas labi, bet visiem interesē, kur jūs kļūdāties. Šī ir ļoti laba iniciatīva, bet, kā jau teica Dejankungs, parlamentam ir zināmas spēžas, mums jānodrošina, ka ekspertu grupas ir atvērtas, lai tās būtu atvērtas arī plašākām grupām, lai tās varētu iesniegt vismaz pieteikumus un saņemt informāciju, kā šīs ekspertu grupas darbojas, jo tas, kas mums ir nepieciešams, ir uh, uzticamība šīm ekspertu eksperta grupām. Tādēļ mums ir nepieciešama šī caurskatāmība, kā jau tika teikts. Mm, tur nevajadzētu pārstāvēt tikai lielos uzņēmumus, jo tur ir arī apvainojumi par to, ka tur būtu arī interešu konflikti, un tas tiešām apšauba gan komisijas, gan eksperta grupa darba arī par sabiedrības piekļuvi dokumentiem, arī dokum šī noteikuma īstenot šajā mm, mājā 2001. gadā. Lēmumu pieņemšanas sistēmai jābūt pēc iespējas atvērtākai un redzamākai. Tas jau ir atrunāts arī Amsterdams līgumā. Un tagad mēs pārskatām attiecīgo regulu. Un es ceru, ka šī uh, pamatprogramma par ekspertu grupām mēs varētu to iekļaut šajā regulā, uh, regulas pārskatu, kur gan nepieņem parlaments, bet Mēs varētu iekļaut 48. gada regulas pārskatā. Mekavēkungs arī ir šeit, un viņam arī ir liela pieredze par uh, cīņā par caurskatāmību um, politiskajām grupām. Šis jautājums ir ļoti svarīgs jautājums. Kādēļ jūs nekonsultējaties ar parlamentu, vai jūs arī tīmekļa vietnē var ieviesīsiet vairāk informācijas Un, ja nē, kāpēc nē? Bet, kā jau teicu, laipni lūgti politikas pasaulē, kur uh, visi ir tikai un vienīgi pārņemti ar to, kas nav izdarīts, nevis ar to, kas ir panāks. Lielas paldies! Lielas paldies! Lielas paldies, Kāšman kungs, Kanfin kungs, diva pusminūtes. Gudētais komisāra kungs, es arī esmu parakstījušā mutisko grozījumu, mutisko jautājumu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas komisijai un Eiropas Savienībai kopumā. Mums ir jābūt caurskatāmi, mums ir jābūt perfektiem tieši lobbyinga jomā. Jūs zināt, Brīsele ir pasaules lobbyja galvaspilsētā. Brīselē ir vairāk lobbyis nekā Vašingtonā un kāda ir viņu ieteikme uz Eiropas komisiju pielīties ekspertu grupās. Es piedalos ekonomiskajā un monetārajā komitejā, tur ir eksperti, kur ir eksperti banku jomā. Lielākā daļa ekspertu šai grupā ir banķieri. Un, Ne visi banķieri, bet no Eiropas investīcijas bankas un no visām lielajām Eiropas, eh, Amerikas bankām, tā skaitā Goldman Sachs un tam līdzīgi. Uh, bet tur nav neviena nevalstiskā organizācija, tur nav nevienas arotbiedrība šajā organizācijā, un tas, ka komisijai tiek sniegti pārdomi attiecībā uz finanšu noteikumu maiņu, un ka šos pārdomus dod tikai un vienīgi daži pāņķieri, man liekas, absolūti sirrealistiski, jo īpaši ņemot vērā neseno krīzi, un šeit ir ļoti konkrēti jautājumi, punkti šajā mutiskajā jautājumā. Vai jūs grozīsiet šo ekspertu grupu sastāvu? Vai jūs darīsiet tā, lai protokoli būtu pieejami sabiedrībai, lai tiktu novērsti interešu konflikti Eiropas parlamentā? Šis jautājums ir ļoti svarīgs bija pilnīgi visiem, uh, visām politiskajām grupām. Kādēļ mūs nesat iesaistījuši šajā reformā? Paldies! Liels paldies, Kanfīne kungs! Divi ar pus minūtes. Lepāžas kundze. Godētais priekšsēdētāji, godētais komisāra kungs, es varu pilnībā piekrīst kolēģu sacītajam, īpaši piekrītu De Junga un Konfēna kungam. Varu tikai nožēlot, ka mm, konsultācijas reizes parlamentu vispār nenotika. Mm, pie, pirms tika pieņems lēmums par šo pārskatījumu. Šī caurskatāmība ir. Uh, ļoti aktuāls jautājums arī veselības un vīdes komitejā. Man arī ir līdzīga manā jomā pieredze, kā tas ir konfēna kungam viņa ekonomikas un monetāro lietu jomā. Komisāra kungs, man šeit ir divi punkti svarīgi, kurus vēlos uzsvērt. Vispirms šo grupu līdzsvārs jautājums ir ļoti svarīgs, jo šī pārstāvniecība ir absolūti nelīdzsvarota. Tiek pārstāvēts lielie uzņēmumi, ļoti mazmazība ideja uzņēmumi, tad ir industriālais nozare, bet nav neviena no pilsoniskās sabiedrības. Protams, ka šīm grupām ir ieteikme uz komisijas pieņemtajiem lēmumiem, jo komisija jau balstās uz ekspertu grupas ziņojumiem savu lēmumu pieņemšanā. Ja šiem ekspertiem nebūtu nekādas jēgas un intereses, tad ar viņiem konsultācija nenotiktu. Un tātad, ja mēs līdzsvarot šīs grupas un lai varētu pārstāvēt Eiropas sabiedrību, šis līdzsvars ir nepieciešams, bet es neredzu šajos jaunajos noteikumos nec priekšlikumus eh, par labu pilsoņu sabiedrībai, nec eh, maziem vidiem uzņēmumiem. Un tad konsultēšanās ar ārējiem ekspertiem ir absolūti nepieciešams. Zināt, vai vismaz, lai jūs zinātu, kurš uh, un ir cilvēks, kurš ar jums runā, tad, kad kāds eksperts sevi prezentē kā neatkarīgs eksperts, bet viņš patiesībā pārstāv kādu lobby, lielu uzņēmumu, tad skaidrs, ka viņa ekspertīze nevar tikt uzskatīta par uh, objektīvu un uh, dervērtīgu informāciju. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, absolūti fundamentāli, lai tiktu kontrolētas interešu konflikti. Ja eksperts ierodas kā industrijas pārstāvs, tad vismaz ir skaidrs, no kurienes viņš nāk. Jā, viņš runā un uh, pa, prezentē sevi kā profesors, bet patiesībā viņš ir kas cits, un tas rada problēmas, interešu konflikti ir aktuāla problēma, un te ir arī viens konkrēts piemērs, arī medikamentu aģentūra, es domāju, par šo jautājumu mēs vēl noteikti runāsim, tādējādi, ko tātad komisāri kungs lūdzu, dariet visu, lai mēs no jauna varētu uzticēties ekspertiem, kas uh, atstāja lielu ietekmi uz pieņemtajiem lēmumiem. Liels paldies, Lepāžas kundze! Godētais Kālas kungs, lūdzu, vārds jums. Thank you very much, President, honorable members. Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es, protams, nezinu, cik lielā mērā jums ir zinām vēsturi, kas ir saistīta ar šo jautājumu, bet mans kolēģis Šefčovičs kungs at, tik iesaistīts arī um, atbildes sniegšanā, bet jāsaka, ka pēdējos gadus es esmu strādājis pie šiem jautājumiem, un es ar prieku jums atbildēšu, kas īsti ir mainījies attiecībā uz ekspertu grupā. Diemžēl manā rīcībā ir tikai trīs minūtes, lai atbildētu uz jūsu jautājumu. Centīšos pēc labākās sirdsapziņas. Tātad jaunas Jauns ietvars komisijas ekspertu grupu darbībai e, tika paredzēts 2010. gadā, un e, tas paredzēja, ka sagatavojot šo grupu sastāvu, komisija censīties nodrošināt līdzsvarotu ekspertu un interešu pārstāvniecību, vienlaikus ņemot vērā attiecīgā darba specifiku un ekspertīzi, kāda ir nepieciešama tā veikšanai. Jaunais ietvers paredz skaidrākus un spēcīgākus horizontālos noteikumus attiecībā uz interešu konfliktiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem komisijas dienestiem ir jāinformē eksperti, kuri ir nozīmēti šiem amatiem, ka piekrīto darboties ekspertu grupā, viņi apņems rīkoties neatkarīgi un sabiedrības interesēs. Šie noteikumi, kas attiecas uz visām ekspertu grupām, uh, ir vienīgā Eiropas komisijas politika šajā jomā, un mūsu prasības noteikti ir jāizpilda. 2005. gada oktobrī, un arī tas notika saskaņojot ar Eiropas parlamentu, Jens Bonda uzsāka um, ekspertu grupu reģistrāciju internetā, kas palīdzēja sniegt informāciju par grupas sastāvu, uzdevumu, uh, un misiju. Kopš 2007. gada komisija pakāpeniski ir publicējusi ekspertu grupu uh, dalībnieku vārdus, gan formāli, gan neformāli izveidotajām ekspertu grupām, un tas viss saskaņā 2005. gada ietvaru, kas attiecās tikai uz formālajām ekspertu grupām. Uh, Un eh, šī reģistrācija uh, tika pabeigta 2009. gadā, līdz ar to visu ekspertu grupu dalībnieku uh, vārdu uzvārdi ir pieejami, un tas atbilst uh, Eiropas parlamenta izvirzītajai prasībai 2005. gadā. Ievērojot jaunus noteikumus ekspertu, attiecībā uz ekspertu grupām, 2010. gada decembrī ir uzsākta jauna reģistrācija, tātad jauns reģistrs, lai piedāvātu uh, uzticamāku un pilnīgāku informāciju arī uh, attiecībā uz to, kādā veidā eksperti tiek izraudzīti. Līdz ar to pārraudzība pār šo procesu ir daudz lielāka, atklātība ir lielāka. Un uh, šī informācija vai nu tiek reģistrēta, vai arī attiecīgi no interneta vietnes ir saite uz citu internetu vietnu, kurā ir atrodama šī informācija. Tāpat arī uh, narkoti, kas tiek izmantot reģistrā, ir uzlaboti, un jaunā reģistra izveide joprojām notiek. Vēl eh, šis process ir jāvalidē, un pārēj uz jauno sistēmu pilnībā varētu notikt turpmāko mēnešu laikā. Protams, par šo jautājumu esmu diskutējis eh, pēdējos piecus ar pusgadus gan ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, gan ar Eiropas parlamentu. Uh, Lūdzu, nevajadzētu ieviest nekādu mīstiku. Šie lēmumi ir ļoti atklāti, tie tiek pieņemti uh, apzinoties komisijas politisko atbildību, tāpat arī parlamenta politisko atbildību. Neaizmirsīsim arī par to, ka 2005. gadā tika uzsākts uh, Um, caurskatāmības reģistrs, kas uh, tiek dēvēts par lobby reģistru. Tas tiek at, šobrīd ir izveidots kā kopīgs reģistrs ar Eiropas parlamentu. Tātad kaut kas tomēr šajā jomā ir paveikts un situācija nav nemaz tik slikta. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad runātāju politisko grupu vārdā. Uz divām minūtēm EPP grupas pārstāvē vārds Makovei kundzei. Paldies, komisāra kungs! Paldies par jūsu atbildi! Un es priecājos, ka uzstājos pēc jūsu teiktā. Bet Mēs labprātāk raucītos nākotnē, nevis pagātnē. Mēs labprātāk redzētu platākus soļus, kas tiktu spērti lielākas caurskatāmības un atklātības virzienā. Es pievienojos kolēģiem, kas uzdeva jautājumu, un es atgādinu, ka Eiropas parlaments aicināja komisiju uzsākt rīcību, lai nodrošinātu līdzsvarotu interešu grupu pārstāvību komisijas ekspertu grupās. Kā jūs minējāt, mums ir šis pārskatītais ietvars, taču tam joprojām ir milzīgi trūkumi, kas no mūsu puses uh, uh, liek cilvēkiem zaudēt uzticību. Es pieminēšu tikai dažus, tā piemēram procedūras, kas parāds cīnīties pret interešu konfliktiem. Šīs procedūras, kas pat laban ir paredzētas nosūtot vēstules ekspertiem un izvaicājot, vai viņiem ir interešu konflikts vai nē, ar to vien nepietiek. Tāpat arī uh, profesionālās neatkarības jautājumi nav pietiekami atklāti, tāpēc es domāju, ka mēs drīzāk ejam lielākas slepenības virzienā. Nav pietiekams atklātības arī attiecībā uz ekspertu grupu darba dokumentu publiskošanu. Mazo un vidējo uzņēmumu un pilsonisko sabiedrību pārstāvi netiek pietiekami pār, pārstāvēt šajās ekspertu grupās. Tāpat arī. Um, aizsardzība pret uh, nozars pārstāvju lobby nav pietiekama. Mēs vēlētos uh, saņemt visu informāciju par eksistējošām ekspertu grupām, vēlamies, lai šī informācija laicīgi tiktu publiskota uh, interneta vietnē. Un, uh, lai informācija būtu pieejama ne tikai par grupas sastāvu, bet arī par pieteikumu procedūrām. Es vēlētos arī runāt par atklātību attiecībā uz finanšu līdzekļu saņēmējiem. Es domāju, tas viss ir vērsts uz to, lai mēs palielinātu cilvēku uzticību, un ja mēs vēlamies to sasniegt, tad eh, mums ir šie daži ieteikumi, lai zinātu, kurā virzienā doties. Paldies! Paldies! Tagad sociālistu un demokrātu vārdā vārds uz vienu, uz pusotru minūtu gurmai kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos teikt, ka šis process nav pietiekami um, caurskatāms, un Eiropas Savienība ir pārāk sarežģīta pat tiem, kas it kā saprot, kā tā darbojas. Caurskatāmībai un vienkāršošanai būtu jābūt visa pamatā. Mūsu politiskā sistēma ir pietiekami sarežģīta pati par sevi, un tāpēc mums nevajadzētu to sarežģīt vēl vairāk. Um, Lai atrastu informāciju e, internetu vietnē, nav nepieciešams īpaši zināšanas, tāpēc šai informācijai ir jābūt internetu vietnē. vietnē. Tālāk jāsaka, ka arī lobby un lielo uzņēmumu ietekme nav pietiekami skaidra. Es zinu, ka lobbyis var būt vērtīgs un noderīgs komisijai, jo tas palīdz uh, iegūt vērtīgu informāciju un dažkārt rast arī risinājumu, bet es tomēr uzskatu, ka atklātība ir ļoti nepieciešama un es ceru, ka tā būs šajā jaunajā lobby reģistrā. Kas attiec uz ekspertu grupu, tā, tā ir jāuzskata par to, kas tā ir. Jo, ja ekspertu uh, grupas sastāvs nav pietiekami godīgs, tad dažiem ir lielāks priešrocības nekā citiem. Daži var īstenot šādā veidā savas intereses, tāpēc es vēlos atkārtot kolēģu uzdoto jautājumu un prasību, vai līdzsvaru panākšana tik tiešām nav pienākums komisijai. Paldies, paldies Gurmai kundzei, tagad konservatīvo un reformistu vārdā vārds uz vienu minūti Zjobrov kungam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otóż... Paldies, Protams, ka tajā demokrātiskā sabiedrībā tas ir pašsaprotam, ka katras iestādes pārs caurskatāmībai jātiek nodrošinātai. Tas ir absolūts nosacījums eh, labu lēmumu pieņemšanai, ņemot vērā visu sabiedrību un organizācijas, nevis kaut kādas privātas intereses. Nu, lūk, eh, tādēļ vienmēr jāuzsver tas. Jāuzsver, ka visi šie orgāni, kas ir saistīti ar Eiropas parlamentu, tiem ir uh, jādarbojas pēc iespējas uh, caurskatāmāk. Tas tiesa, ka eksperta grupām ir arī jādarbojas atbildīgi pārskatāmībai, lai novērstu interešu konfliktu. kā darbība, kas atbalstītu privātas intereses. Kad mēs nezinām par šīm darbībām, ka tās var ietekmēt visu Eiropas Savienību. Paldies Zjobro kungam un tagad Batenkungs. Priekšsēdā pagājušajā oktobrī šis parlaments iesniedz jaun, apstiprināja jaunas direktīvas, kā, at, kā kontrolēt apvienotās karalists finanšu noteikumus. Es arī Ir arī vairāki akti, kur tika runāts par vairākiem uzņēmumiem un arī par vienu izņēmumu Bank of England. Šīs izņēmums arī nozīmēja to, ka šīs bankas akcionāra identitātes ir uh, konfidenciāls. Es nezinu, vai šāds izņēmums ir pretrunā Eiropas tiesību aktiem vai ne, vai jauniem regulatīviem iestādēm mm, būs uh, tiesības prasīt uh, publiskot šos vārdus. Komisija likums ievajadzētu nodrošināt, ka tās līkuma un tiesības tiek identiski piemērots visā tās impērijā. Paldies! Un tagad Mārtiņa kungs minūte. Jā. Šī ir ļoti skaista iespēja, skaists moments, ka tieši jūs, komisāra kungs, šeit esat ieradies. Jūs jau bijāt uh, ilgu laiku atbildīgs par šo jomu un daudzi jūs atzinīgi vērtēja, bet uh, no savas pieredzes jūs zināt, ka tas ir ļoti tāls ceļš, kas ejams. Ir divi ļoti būtiski aspekti, proti pirmām kārtām ir jāgarantē, lai tie cilvēki, kas tiek uzņemti ekspertu komisijā, uh, Eh, tiek sankcionēti, ja viņi piedāvā nepareizu informāciju. Tas ir patiešām kas nedzirdēts, ka cilvēki, kas sevi uzdod par neatkarīgām personām, īstenībā ir eh, pilnībā atkarīgi. Viņi ir jāsoda. Otram kārtām Jūs jau no ekonomikas jomas ļoti labi zinat, ka jums ir jādarbojas eh, kā komisijas pārstāvim un jāsadarbojas arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Un ņemot vērā tos skandālus, kas satricināja ekonomisko skatuvi, jums jādarbojas rūpīgāk, savādāk jūs pie kā ne, nenonāksiet. Paldies! Tieši, Paldies uh, Mārtina kungam. Tagad dosim vārdu citiem runātājiem uz divām minūtēm Zaborskas kungu. Ďakujem pekne, pán predsedā. Lielas paldies, priekšsādātājs uh, kungs, komisār kungs, kolēģi. Es gribētu pateikties liberāļiem par to, kad uh, viņi pieskārās šai ārkārtīgi svarīgai tēmai. Uh, Jautājums jau nav tikai par ekonomiku. Komisija ir pārkāpusi arī um, līdzsvarotas pieejas. Um, principu, jo saskaņā ar Eirostatu lielākā daļa Eiropas Savienības uh, iedzīvotāju uh, atbalsta to, ka ģimene ir savienība starp vīrieti un sievieti un ar bērniem, bet komisija izmanto kaut kādus citus datus, tur eh, sieviešu komiteju lobbyjus, kas eh, vēl sievies netradicionāls. Um, mm, um, mm, um, mm, un lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāji iebilst pret šādu veidu interpretāciju. Un tas galīgi nav objektīvi šāda pieeja. Un es gribētu pievērst šī parlamentu uzmanību tām. Pat Eiropas komisija ir ir um, balstījusies uz tādiem uh, ziņojumiem, ko ir sagatavojušas abortu atbalstošas organizācijas, un es varētu nosaukt vispār veselu virkni uh, neobjektīvu organizāciju, uz kuru ziņojumiem balstās komisija. Tādēļ es lūgtu, lai komisija izvēdina savu ekspertu biroju, birojus, jo tur es esmu acis gaiss. Jā, liels paldies, saka priekšsēdētājs Zaborskas kundze, tālāk uz divām minūtēm Matjē kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kas attiecās uz um, ekspertu konsultēšanos, tad tam ir jābūt kaut kam pavisam caurskatāmam, jo tie cilvēki, kam ir kaut kādas intereses, tie eksperti, kam ir kaut kādas intereses, var drīzāk censties bīdīt uz priekš tās un nevis rūpēties par sabiedrības interesēm. Tāpēc ir jāskatās, kas šajās ekspertu grupās tiek pārstāvēts, un uh, mums ir jāizvairās no pretrunām. Uh, es esmu pārsteigta, ka šajā ekspertu grupā mēs atrodam tādus NVO pārstāvjus, kas ir ieinteresēti būt tur kā eksperti. Un um, vajadzētu ļaut arī plašākai sabiedrībai iepazīties ar to, kas ir šie eksperti un ko viņi dara. Citādi mēs nevaram nonākt pie ticamiem rezultātiem īpaši, kas attiecās uz Sanko ģenerāla direktorātu. Un uh, komisijai vajadzētu pievienoties parlamentam un pārskatīt šo ekspertu grupu sastāvu. Caurskatāmība jau neatiecās tikai uz Eiropas komisiju. Te runa ir vispār par Eiropas pilsoņiem. Paldies! Lielas paldies, Matjo kundzei! Tagad uz divām vārdu minūtēm Jakolīno kungs. Lielas paldies, priekšsādātāji! Mūsu e, ikdienas dzīvē parlamentā mēs apzināmies to, kāda pievienotā vērtība ir pieejamība informācijai. Un ir jāsaka, ka arī komisijai ir pietiekami daudz cilvēku resu, resursu, lai darītu zinām par to, kas tur notiek, bet eh, politikā nu, nepieciešams arī ņemt, pieņemt lēmumus, un tas ir politiķu uzdevums. Tāpēc te ir runa par. Mm, to, kā ir jāveido ekspertu grupas, kam būtu pietiekama kompetence un kas līdzsvarotā veidā pārstāvētu dažādus viedokļus. Tāpēc ir nepieciešams rast caurspīdīgus instrumentus tā, lai komisija varētu pildīt savu uzdevumu un ekspertu grupas, kas viņu atbildētu, be, atbalstītu, bet šiem ekspertiem ir jābūt neatkarīgiem un objektīviem, taču tas ir ārkārtīgi grūti. Bez šaubām 2010. gadā tika sarts solis uz priekšu, bet mums ir nepieciešams vēl uh, nopietnāk pie tā strādāt. Ir svarīgi, lai šo ekspertu autoritāte uh, būtu atkarīga no viņu izglītības un kā tā varētu tikt iestrādāta arī politiskajos lēmumos un tie instrumenti, kas tiek izmantoti, piemēram, plašsaziņas līdzekļi, e, internets, tam visam ir jātiek vienkāršotam. Nu, un um, Mums ir jābūt ļoti caurskatāmiem attiecībā uz dokumentiem, kas tiek publicēti. Viss tas ir ļoti labi, bet mums nevajag aizmirst politiku. Un tāpēc jums ir nepieciešams balstīties uz ekspertu viedokli. Paldies! Paldies, Jakolīno kungs. Tagad eh, dosim, pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras uz vienu minūti. Paskas kungs, lūdzu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán... Paldies, priekšsēd. Komisār kungs, Eiropas komisija nesen pārskatīja savu pamatu dokumentu, eh, kas ir eh, juridiskais pamats ekspertu grupu darbam. Mēs visi esam interesēti es iestāžu efektivitātes uzlabošanā, kā arī tājā, lai šādas eh, padomu eh, devēja grupas strādāt atklāti un caurskatām, tādēļ mēs gribētu, lai arī komisija izradītu lielāku atklātību šajā jautājumā par ekspertu grupām, ko tās sastāda. Nesen bija tātad piemērs zāļu aģentūra, medikamentu aģentūra un mums ir pamats uzskatīt, ka viņi nav neatkarīgi, tādēļ mums vajadzētu kopīgi pielikt pūliņus, lai nevarētu būt pamats šaubām par mūsu konsultantu vai padomdevēju grupu eh, neatkarību. Eh, ja eh, liet ir nepilnības, tad tās ir jālabo. Paldies, Paskas kungs, un tagad Obermaier kungam dodam vārdu minūti. Paldies, priekšsēd. Komisārs Barņē atzina, ka eks, eh, komisijas ekspertu grupas finanšu jomā eh, ir nelīdzsvarot vienpusīgi eh, sastādīts, un pat lāban 11 no 25 šīm finanšu jomā ir finanšu jomas pārstāvju dominētas vairāk pat nekā ierēģi. Viņiem ir jāparaksta paziņojums, ka viņi strādās, darbosies Eh, sabiedrības interesēs, ja rodas interešu konflikti. Tās ir eh, smieklīgas klauzulas un ar to caurskatāmību un neatkarību nevar nodrošināt. Eh, Eiropas aģentūra pārtikas drošībai arī atsaucas attiecībā uz ģenētiski modificēto pārtiku uz ražotāju atzinumiem. Te ir skaidrs, ka te nav nekādas neatkarības nevar būt runa. Tādēļ, eh, eh, eh, tātad attiecībā uz GMO International Life Science Institute, ko ražotāji finansē, ir galvenais informācijas avots. Arī, ja bankas ir galvenais informācijas avots finanšu jomā, tad tas ir bīstam iedzīvotēm, un tā, šāda praksa ir tūlīt pat jābeidz. Paldies, Obermaier kungs, vārds komisāram. Jums ir daudz jautājumu atbildēt, dod jums vārdu. Paldies priekšsēd, paldies godātie deputāti. Man tiešām silda sirdi eh, šo diskusiju klausīties un būtu ļoti labi, ja Mums būtu eh, pat eh, eh, tāds kā memorands par šī jautājuma vēsturi. Komisija, protams, pieņem zināšanai visas labās idejas un ierosinājums, kā caurskatāmību uzlabot. Un man arī atgādina, ka 2005. gadā mēs caurskatāmības iniciatīvas startējam, kur uh, arī ekspertu grupas tika pieaicināts. Lielā mērā tas bija arī mans gara darbs, kā Hans Pēter Mātin kungs atgādināja. Uh, Protams, eh, ir notikusi eh, eh, nozīmīga attīstība šajā jautājumā, ir daudz mājaslaps saistīts ar šo jautājumu, bet nekad nevajadzētu uh, Eh, eh, uzskatīt, ka eksperti ir lēma pieņēmēji. Viņi nav tādi, un viņi arī eh, mēdz runāt viens otram pretī. Tāpat tas ir arī jautājumā, piemēram, par GMO, kas nu pat tika pieminēts. Te nav tikai rūpniecība, ražotāji, bet ir dažādi eksperti dažādiem viedokļiem. Pagājušajā mēnesī pagājušajā komisijā, es atvainojos, tātad es arī biju drošs atbildīgs par eh, drošību, tur bija eh, informācija par demonstrācijām uz man galdu, un viena no pēdējām lielām demonstrācijām bija pret eh, subsīdiju atcelšana tabaks ražotājiem. Viedokļi ir dažādi. Mēs esam lēmumi pieņēmēji, komisija, deputāti, aģentūras pieņem lēmums, dalība valstis, bet eksperti nekad nepieņem lēmumus. Tādēļ nav šādas aritmētiskas saites arī es atbalstu lielāku caurskatāmību un ir skaidrs, ka dažas augst līmeņa ekspertu grupas ir tā klusi izčibējušas, jo viņas e, nespēja e, īstenībā nekādu konkrētu padomu mēs sniegt tādēļ, ka e, bija tik dažādi viedokļi, tik pretrunīgi viedokļi tās pārstāvīt. Nu, lūk, ekspertu grupa izveidas uzskatu par panākumu, jo ekspertu konsultanti ir visu, neviens politiķis nespēja E, izdzīvot bez konsultantiem politiskām grupām, ir padomdevēji, tie visi arī pārstāv dažādas intereses, un gagalā tie, ka politiskie lēmumi jāpieņem, tas ir jāizdara uz savu atbildību, jo vienmēr būs jautājumi, kuros eksperti uzskatīs, ka ir jārīkojas tādi vai citādi, bet politiķi ir tie, kam jāpieņem lēmumu komisāri, deputāti, politiskās grupas tā, kā tas arī demokrātiskās sistēmās ir pieņemts. Kas attiec uz ekspertu grupu sastāvu? Par to šeit daudz tika runāts. Lai e, sastāvs būtu līdzsvarots, bet kas to gan varētu vērtēt? Katrs gadījums ir savādāks. Daži vēlas piedalīties ekspertu grupās, lai piedalītos lēmumu pieņemšanā, bet tā tas nav, jo ekspertu grupas nepieņem lēmums. 2005. gadā, protams, kas atcerās, par to daudz arī greizes informācijas ir bijis, bet komisija ir būtisks izmaiņas iekustinājusi kopā ar parlamentu, protams. Uh, caurskatāmības reģistrs, kas reģistrē e, lobbyistus, un tagad mums ir viens reģistrs parlamentai e, tam un komisijai. E, tā nu lūk, ir daudz informācija, plaša informācija pieejama par to, kas, kādi vēlas ietekmēt un kāda ir sastāva. Tātad turpināsim strādāt pie šī jautājuma, bet uh, nenoniecināsim arī pūliņus, kas jau ir izdarīti. Paldies! Paldies! Tātad tagad, dārgie kolēģi, jums ir kafijas pauze līdz 12. Un tad mēs sāksim balsot. Paldies!